tulkojums par šo jautājumu. Un tagad es došu vārdu Geier kungām 17. gada budžeta pamatnostādes trešā iedaļa. Tas ir ziņojums un eh, komisārs ir apmainījušās. Geier kungs vārds jums. Danke, Frau Präsident. Paldies, priekšsēdētājs kundze, vicepriekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Eiropas parlaments gatavojas reaģēt uz izaicinājumiem, ko saskars Eiropas Savienība. Eiropas parlaments mēģina aprakstīt izaicinājumus un saprast, kādas būs finansiālās sekas. Eiropas Savienības padome toties atsūta mums četru lapušu eh, dokumentu, kas pārsvarā ir 2016. gada eh, budžeta eh, kopija paste variants. Jā, šur tur skaitļi pamainīt, bet eh, principā viss tas pats. Vācijas valdība vismaz eh, ir centusies uzsvērt izaicinājumu saistībā ar bēgļu krīzi, bet droši vien, ka nav pārāk labi izdevies, jo citādi nevarētu būt eh, tāda di direktīva no padomas, kas neatspoguļo situāciju vispār. Vairāk kā 5 miljārdi eiro tiek eh, koncentrēta iešpolitikas un ārpolitikas kategorijās. Uh, bēgļu ēdināšanā Sīrijas kaimiņu valstīs un e, atbalstīt e, dalību valstis krīzē. Līdz ar to visas mar e, maržas tiek pilnībā izmantotas. Un padoma piekrīt, ka ir jāatsakās no visiem ietaupījumiem, kas tika uzkrāti bet padome nāk pie mums ar tādu pašu nostāju kā pagājušā gadā, kad mēs vēl nebijām sasnieguši bēgļu krīzes um, augstāko punktu. Tas robežojas ar realitātes noliekšanu. Arī šogad mēs redzam, ka naudas nepietiks, ja Eiropas Savienībai ir jāizpilda tie noteikumi, tie mērķi jāsasniedz, ko dalību valsts ir izvirzījuši. 250 miljonu eiro e, Turcijas pirmajam mehānismam nepieciešami, kas vēl netiek īstenots. Tāpat ir vēl nepieciešams 750 miljonu. Un no nu, jau mēs zinām, ka visdrīzāk būs arī otrās Turcijas mehānisms. Un ka būs vismaz tātad miljārds nepieciešams. Un tāpat ap 700 miljonu eiro ir nepieciešami jaunajam instrumentam humanitārai palīdzībai Eiropas Savienības iekšēnē. Uh, Kolēģi, šie pasākumi visi ir nepieciešami. Turcija ir uzņēmusi vairāk bēgļu nekā visa Eiropas Savienības dalībvalsts kopā, un tas ir eh, Eiropas Savienības paši interesēs palīdzēt Turcijai aprūpēt šos bēgļus. Arī humanitārā palīdzība ļoti svarīga, jo šī krīze um, neļaus dalību valsti vienatnē pārvarēt problēmas, bet ja tas ir jāizdara, tad eh, padomē ir jāizšķiras par vienu no divām lietām. Vai nu jāpaziņo, ko var vairs nefinansēt, vai arī jāpielāgo uh, lielākus līdzekļus, uh, bet netiek darīts neviens ne otrs, un tāpat kā pagājušajā gadā. Uh, ir principā kļūst skaidrs, ka velts uz kuru pusu gribi, šis deķīts ir pa īsu Gada beigās sāksies eh, jaunās eh, sarunas. Es aicinu padomi beidziet noliegt realitāti un padariet budžetu eh, noturīgi pret krīzēm jau tagad, nevis 2020. gadā. Dalībvalstu iemaksas Eiropas Savienības budžetā netiek piemērotas atbilstoši budžeta vajadzībām. Eiropas Tautas partija ar grozījumu 20, numur 21 vēlas atsaukt manas e, minēto tekstu. E, godātie kolēģi no EPP, e, Grieķijai ir jāizpilda prasības, ko izvilda trojka, gan arī jānodrošina bēgļus, gan jāizsargā uh, Um, robežas, kā Portugālai izpild šīs prasības, ja viņiem budžets tiek samazināts. Nē, mums jābūt konsekventiem, mums jāatļauj ir elastība un aicinu kolēģiem um, balsot pret EPP 21. grozījumu rītdien. Un uh, arī zaļo frakciju. Es vēlētos, lai jūs varētu atbalstīt manu nostāju pat ja tas satura eh, pozitīvu vērtējumu kodola enerģijai. Skatoties tikai uz budžeta aspektiem, 4 miljārdi būtu nepieciešami pat, ja mēs izlēmtu atteikties no kodola enerģijas, bet mums ir nepieciešama uh, eh, milzīga enerģijas apjoma, ja mēs no ITER atteiktos. Šeit nav nekādu pretrunu, ka mēs uh, rūpīgi uzraugam šo projektu, tā progresu un vai finansējums tiek atbilstoši tērēts. Un ja mēs konstatēsim, ka tā tas ir, tad mēs atradīsim labāk pielietojumu šai naudai, ja ITER to neizmantos. Mans lūgums ir stiprināt Eiropas parlamentu eh, budžeta, atbilstošu budžeta eh, sastādīšanai. Es eh, gribētu tā kā dot tādu pretrunīgu jums vēsti. Eh, vispār vajadzētu ātrun, ātrāk un arī ātrāk beigt. Eh, tātad tāds lūgums. Ok, ok. Ich hatte sechs minūtes. Jā, man bija sešas minūtes atvēlētas. Es gribēju izmantot tās uzreiz sākumā. Un tad man vēl viena minūte ir palikusi. Lamasūras ziņojums 2008. gadā tika apstiprināts, ka nodokļu maksātājiem nedrīkst būt papildus sloks, bet eh, ir nepieciešama pašu līdzekļi, kas ļautu Eiropas Savienībai finansēt savus mērķus. Mario Monti vadībā grupa strādā pie š... priekšlikumiem šajā jomā. Es ceru, ka padomē būs konstruktīva diskusijas. Jā, tas prasa darbu, bet eh, tad eh, tas at, at, tiktu atalgots ar to, ka padomē būtu mazāka darba nākotnē šajā jautājumā, kā jau tas demokrātijā pienāks. Paldies. Euh, Paldies, un tagad eh, Georgievs kundzē vārds lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es eh, vēlētos eh, ļoti labiem vārdiem pateikties Geijer kungam par to, ka jūs 17. gada budžetā esat paredzējis pasākums, kas ļautu turpināt cīnīties ar krīzi un vienlaicīgi paredzēt arī ekonomisku atveseļošanos un jaunu darba vietu paredzējumu Eiropā. Jā, arī 17. gadā jau šobrīd ir skaidrs, ka Eiropas budžetā būs izaicinājumi un iztrūkumi. Uh, Mēs paredzam, ka turpināsies arī migrantu krīze, ka Eiropā ieradušies cilvēki būs, tos būs jāturpina integrēt, un ir skaidrs, ka mēs turpināsim atbalstīt arī investīcijas Eiropā. Šādā rakursā skatoties, mēs augstu vērtējam parlamenta izpratni par to, ka spiediens, kas būs uz budžetu 17. gadā, turpināsies, un tāpēc eh, mūsu darbs ir jāpakārto šādam skatījumam. Bet eh, vēlētos pieskarties četriem momentiem. Pirmais - migrācija, bēgļu krīze. Šobrīd šķiet, ka mēs esam izsmēluši budžeta iespējas, un e, budžets ir pietiekami elastīgs, un parlaments e, ir devis savu piekrišanu, ka bēgļu krīzes risināšanai ir jārod rīdzekļi citās kategorijās. Vistuvāk risināmā problēma ir rast jaunu instrumentu, kā palīdzēt e, humanitārā krīzē nonākošiem Eiropas iekšienē Mēs runāsim arī par Turcijas atbalstu. 16. gadā tas jau ir paredzēts, un man ir ļoti liels prieks paziņot, ka mēs 95 eh, miljonus eh, investēsim, un pirmie miljoni jau sāk strādāt, ja tā varētu teikt. Un, protams, 17. gadā arī drošības garantijas fonds turpinās darboties un ieies 18. gadā. Otra prioritāte, un tas būtu mans otrais sakāmais, mums ir jāturpina maksāt nesamaksātie rēķini, kur šobrīd krājas kaudzē no iepriekšējā finanšu perioda. Mēs esam šo summu samazinājuši līdz 8,3 miljoniem un ceru, ka mums izdosies vēl vairāk samazināt šo plaisu starp izpildīto un samaksāto bet, kā jau teicu, arī tas valks līdz cauri gadiem. Mums ir bijis pirmā, pirmā sēde starp institucionālajiem dialogam, ne atvainojos, šī sēde ir paredzēta 14. martā, īsa brīdi pirms uh, eh, 20, pirms 17. gada budžeta vadlīnijām. Trešais, ko vēlējos pateikt, un tas attiecas uz 17. gadu, uh, kopā ar daudzgadu finanses schēmas septīto punktu kohēzijas politikai atvēlētie līdzekļi būs jāpārskata. Tātad eh, dažādās saistību un apro, saistību apropriācijās un to griestos būs eh, jānosaka izmaiņas. Jauniešu garantija, jauniešu darba gar, atbalsta garantija, arī par to runāsim pēc apmēram mēneša. Un 17. gadā mums eh, obligāti būs eh, jāīsteno 5% personāla samazināšanas, eh, samazināšanas darbības. Šodien ir starptautiskā sieviešu diena, un tāpēc vēlētos savos ievadvārdos noslēgumā pateikt to, ka parlaments savās, savos ieteikumos ir lūdzis komisijai strādāt arī pie labāka dzimuma salīdzsvarojuma. Un visbeidzot, uh, 16. gadā mums eh, jau ir jāsāk domāt par lielo daudzgadus budžetu, kas sāksies 17. gadā, un eh, šie divi eh, varbūt notikumi savā starpā nav saistīti, un tomēr 17. gadā par budžetu runājot, esmu pārliecināta, ka šis notikums to ietekmēs. Paldies! Paldies! Un tagad dod vārdu pirmajam Murasānu kungam pusotru minūtu EPP grupas vārdā. Paldies, prieksēdētājs kundze, godātā komisārs kundze. Vispirms eh, vēlētos pateikties referentam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Un vēlētos pateikties arī par viņa ļoti labi vadīto mūsu sadarbību mūsu abas politiskās grupas sadarbojās ļoti labi. Tātad ziņojums, par kuru balsosim un kuru arī pieņemsim rītā, tajā runa iet par divām milzīgākajām problēmām Eiropā, tātad pirmā ekonomiskās izaugsmas stiprināšana un otrā migrantu krīze un kā tas ietekmē mūsu kontinentu. Vispirms par ekonomisko atveseļošanos. Ir paredzēti pietiekami resursi infrastruktūrā, zinātnē un pētniecībā, inovācijās, ja mēs vēlamies stiprināt Eiropas ekonomikas konkurētspēju un radīt jaunas darba vietas, tad šādas investīcijas ir būtiski nepieciešams. Otrais - bēgļu krīze. Parlaments ir ļoti skaidrs savā nostājā, un eh, tas eh, parādīsies arī mūsu vadlīnijās, kuras pieņemsim līt. Mēs uzskatām, ka bēgļu krīzes risinājumam ir jāatspoguļojas arī budžetā. Pagājušajā gadā par to runājam, bet šogad mēs tā kā redzam krīzes īstās sekas, un tomēr dalību valstīm arī ir jāizpilda savas apņemšanās, proti um, jāiepludina līdzekļi gan Turcijas um, migrantu palīdzības schēmās, gan arī Āfrikas palīdzības schēmā. Ceru, ka šo ziņojumu ar lielu balsu vairākumu rītā arī pieņemsim un ka tas nāks par labu Eiropas iedzīvotāju. Paldies! Tālāk domā kundze no sociālas un demokrāta grupas. Paldies priekšsēdētāji. E, vispirms e, komisārs kundze, paldies, un es gribētu pateikties arī referentei. E, mums 2016. gads ir Eh, elastības gads un 2017. gads, eh, kur jāturpina strādāt. Eh, mums arī nākotnē nosaka mūsu spēja reaģēt uz krīzi. Mums ir jādod politiska atbilde un ne tikai um, koordinācija nav pietiekama. Mums ir jāīsteno mūsu rīki, mūsu instrumenti, un tas ir jādara kopīgiem spēkiem. Eh, piemēram, šis jautājums par robežām um, nav pietiekami koordinēt tikai um, dalību valstu rīcības. Mums eh, ir nepieciešama kopīga aģentūra, ja mēs gribam saglabāt brīvu pārvietošanos, um, bet šeit ir nepieciešama arī finanšu resursi. Uz šo dienu Eiropas Savienības fin finanses neatļauj šādu atbalstu, un tāpēc mēs atbalstām mūsu rezolūciju, ka DFS krīze jāpārskata, un, jo arī jāņem vērā krīze un 17. gada jaunā situācija. Paldies, Ašvorta kungs, tālāk divas minūtes priekšsēdētāja referents ļoti pareizi precizē Eiropas problēmas. Tomēr es esmu noraizējies, ka uh, pareiza diagnoze nevienmēr noved pie pareizas ārstēšanās. Gribu akcentēt trīs lietas. Pirmā ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība darbotos budžeta ietvaros, un tas, tas ir mūsu DFS. Un mm, arī reaģējot uz ārkārtu ārkārtas uh, problēmām nevajadzētu pieprasīt budžeta palielināšanu, bet uh, komisāre ir pilnīga taisnība, kad viņa runā, ka ir jāmeklē iespējas iekšienē, ir jāanalizē veiktspēja. Um, Tālāk otrkārt, es arī atbalstu bažas par jauniešu bezdarbu krīzes laikā, uh, politiķiem ir jābūt atbildīgiem, un kas tad negribēs, lai uzlabotos nodarbinātības iespējas jauniešiem. Tomēr šeit jābūt uzmanīgiem. Pieredze rāda, ka jauniešu nodarbinātības schēmas par, parasti ir ļoti spēcīgas, idejiski, bet praktiski rada vilšanos. Viena lieta, kas varētu e, palīdzēt jauniešiem bez darba, ir, ir spēcīga un augoša ekonomika. Un tāpēc arī trešais punkts manā runā. Es saprotu ka um, lauksaimniecības un drošības uh, un bēgļu krīzes būs uzmanības centrā. Tomēr es aicinātu kolēģis neaizmirst, uh, ka konkurētspēja, uh, darbs un izaugsme šie ir centrāli jautājumi un pirmā prioritāte šajā budžetā. Paldies! Paldies, Dāla Debrēkungs no Aldis. Madame la Présidente priekšsēdētāja kundze, komisārs kundze. Šodien mm, mums ir liela izaicinājuma. E, un e, ir diezgan vāja ekonomiskā izaugsma, ir nepieciešams investīcijas, arī bezdarbs ir augsts, un arī jauniešu bezdarbs ir īpaši paaugstināts. E, turklāt ir migrācijas spiediens, um, kas ir pārbaudījums kohēzijai un solidaritātei Un vēl ir arī teroristu drauds. Un tas viss ir ļoti smags sloks arī pēc visām teroristu slapkavībā. Katastrofskā situācija vidusjūrā, centrālā Afrikas traģēdija, ikdienas problēmas, tas viss rada ļoti smagu slogu. Vērojot visus šos izaicinājumus, 2017. gada budžeta prioritātes, Alde grupai ir ļoti skaidrs. Pirmā prioritāte ir jāveicina inovācijas un izaugsmi, lai veicinātu nodarbinātību. Otrkārt, mazo vidējo uzņēmumu attīstība ir jātīsta trīs ir jāatjauno jauniešu institīva, četri vadīt un, un likvidēt migrācijas spiedienu un organizēt eh, humanitāro palīdzību, drošības jautājums jārisina sadarbībā ar drošiem partneriem, nevis uz šantāžas pamata piekārt. Eh, jau strateģiskais um, līdzsvars ar mūsu kaimiņu valstīm jānodrošina. Uh, un no Eiropas Savienības ir nepieciešama izšķirīga rīcība, lai nodrošinātu šo ģeopolitisko līdzsvaru. Um, kolēģi, šīs um, prioritātes ir ļoti svarīgas, un tādā gaismā mēs arī gatavi runāt par 17. gada budžetu, katram uzņemoties savu atbildības daļu. Paldies! Tālāk uh, no gojas grupas Nirjādes kundze. Igada Eiropas Savienības budžets eh, ir neiespējama misija. Katru mēnesi mūs pārsteidz komisijas deklarācijas, katru mēnesi mēs saņemam informāciju par jaunām saistībām, par jaunām prioritātēm un par jauniem uzdevumiem. Vai taupība eh, vada budžeta komiteju, tāpat kā dalībvalstis, mums nav pietiekami daudz finansējuma, lai panāktu politisko uzdevumu izpildi. Mēs aizkavējam mūsu prioritāšu izpildi. Mēs jau vienojamies, ka investīcija ir centrālā loma, ka tas atbalsta ekonomiku, darbvietu ražīšanu, jo īpaši pēc 7. gada krīzes. Un mēs esam samazinājuši DFS par 85 miljardiem. Un kamēr daži no mums e, joprojām domā par taupību, citi runā par finansēm. Mūsu jaunieši e, šobrīd e, cieši, jo jauniešu institīva vairs nedarbojas, tā ir iznīcināta, un komisija un padome ir liekulīgi sakot, e, ka jaunieši ir svarīgi, tāpat laikā uz pāri tiek apgriezti mūsu zvejniecības nozara arī ir iznīcināta, un mūsu FSC ir kā baltais zilonis, no kā labumu gūst tikai privāti investori. Un finanšu instrumenti ir ad hoc instrumenti, tie mazina mūsu kohēzijas kapacitāti. Paldies! Mm, Paldies, priekšsēdētāji! Tas ir labs ziņojums. Gaira kungs ir labi pastrādājis, un komisāri arī apstiprināja ka parlaments patiešām cenšas pārstāvēt labākās mūsu iedzīvotāju intereses Eiropas Savienībā. Nepārstāv nacionālās intereses, bet visu Eiropas Savienības iedzīvotāju intereses. Šeit nacionālās intereses bieži nonāk konfliktā ar um, sabiedrisko domu Eiropā. Um, šobrīd notiek dažādas izmaiņas la necesidad de cerrar con la máxima ambición el informe de Armed Resources. Un eh, ir nepieciešamība strādāt arī ar pašu resursiem, un tāpat ir eh, risks, ka mēs nevarēsim nokārot maksājumu daļu, bet eh, pozitīvi runājot šī programma apārsnes 2020 investīcijas plāns, arī jauniešu nodarbinātības institīva, arī klimata ziņā ir pozitīvs, tomēr ir par ITER programmu novilkt sarkanā līnija. Diemžēl tas nav īpaši apsveicam. Paldies! Paldies no RDT grupas Zanīkungs. mums eh, Eiropā ar budžetu šobrīd ir liels grūtības, jo īpaši grūti ir mm, arī regulēt iemaksas no dalībvalstīm. Un šeit parādās tādas īpatnējas attiecības starp Briseli un valstu galvaspilsētām. Būs ļoti grūti uzlabot šo situāciju ar esošo budžetu. Ir atsevišķas programmas, kas tiešām nesņem vajadzīgo finansējumu. Un tad ir arī citas e, programmas, kas varētu darboties daudz efektīvāk, un budžetu varētu piešķirt arī labāk un efektīvāk, lai programma varētu darboties. Es šeit runāju par Eiropas Savienības grantu projektu, ka šeit ir ļoti daudz nesakārtotu lietu. Ir pienācis visu izanalizēt un sakārtot. Šis laiks ir pienācis. Valstīm ir jāspēj izmantot finansējumu brīvāk un liberālāk, neatdroties pret šķēršļiem no Eiropas Savienības noteikumu puses. Un Eiropas Savienība. Tur dalībvalsts ļoti īsā pavadā tiek pieprasīts summas no dalībvalstīm, lai risinātu dažādas jautājumas. Mums ir dažādi izaicinājumi, kaut vai migrācijas jautājums. Un ir ļoti svarīgi, lai pilnībā visu main, situāciju mēs mainītu. Tālāk viena minūte Zīstras kungam priekšsēdētāji. Eh, tas ir smieklīgi eh, saistībā ar Turciju. Mēs eh, gribam iz, darīt izmaksas. Es saprotu, ka ir nepieciešama fleksibilitāte, bet tomēr ir nepieciešams racionāli tērēt budžetu, nevis tikai tērēt ārkārtas gadījumiem. Tā nav tā labākā ideja Protams, ir dažādas krīzes, varētu teikt, ka Eiropas Savienība ir katastrofu centrs. Nevajadzētu reaģēt uz šo, šīm karstiem situācijām. Mums ir cits lietas, mums ir jāatbalsta uzņēmumi. Piemēram, nav bijis pietiekami daudz naudas, lai atbalstītu uzņēmēju darbības saskaņā ar uzņemtajām saistībām. Uh, Eiropas Savienības līmenī, vai mēs varēsim paredzēt nākamās krīzes, mums tomēr jāizmanto elastības instruments. Pusotrs minūtes Fernandes kungs. O orçamento da União Europeia, correspondendo apenas a cerca. Paldies, priekšsēdētāji Eiropas Savienības budžets veido aptuveni 1% no Eiropas Savienības IKP, bet tas ir svarīgs budžets attiecībā uz investīcijām. Tas ir budžets, kur administratīvi izdevumi veido tikai 6% no kopējā apjoma. Un Eiropas Savienības budžets skaidri parāda pievienoto vērtību saistībā ar piedāvātajām garantijām. Ja ir Junker plāns, mobilizējot 300 miljārdus investīcijās, un šobrīd jau ir mobilizēti 500 miljārdi. Daudzās dalību valstīs investīcijas pieaugušas par 15% pateicoši šim budžetam. Tas palīdz izaugsmē, nodarbinātībai, sociālai kohēzijai, reģionālai kohēzijai. Uh, un tāpēc ir nepieciešams, lai reģionālās darbības programmas eh, strādātu jau 17. gadā. Šeit nav runa tikai par maziem vidējiem uzņēmumiem, bet par konkurētspējas stiprināšanu. Tāpēc īpaši uzmanību jāpievērš apvārsni 2020 un citām programmām. Jauniešu iniciatīvas programma ir vēl kāda programma, kura ir jāturpina. Uh, Un eh, ārkārtas situācija, kas ir mūsu priekšā bēgļu krīze, mēs nevaram to ignorēt. Mums jāizmanto visi resursi un solidaritātei, kas ir mums pieejama, lai mēs tiktu galā ar šo ārkārtas situāciju. Paldies, Mankas kungs, tālāk vien minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienībai trūkst investīcijas, lai ekonomika varētu augt un radīt nodarbinātību. Tāpēc mums ir Eiropas investīcijas plāns un EFSI. Plāns ir nepieciešams, lai varētu uzņemties lielāku risku projektos. Paskroties uz investīciju sarakstu, kur ir apstiprināti, tur ir vairākas investīcijas bez uh, riska. Manā valstī mēs eh, īstenojam šādus projektus bez eh, šī plāna, piemēram, mājas siltināšana, eh, palielinās bezdarbs, uzlabojas energoefektivitāte, bet ja mēs pieprasam finansējumu no EFSI šādiem projektiem, tas nav labākais veids, kā tērēt ES līdzekļus. Tāpēc komisijai vajadzētu uh,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 są niewystarczające dla radzenia sobie przez Unię z nasilającym się kryzysem imigracyjnym, niskim wzrostem. Jāskatās, vai būs pietiekami daudz šie budžeta līdzekļi, vai būs pietiekami šo līdzekļi, lai cīnītos pret bēgļu krīzi, lai nodrošinātu ar ekonomisko īzīksmi, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu. Uh, šis, uh, apropriācijas 6 miljardi eiro Turcijai, tālāk fonds Sīrijai, Grieķijai. Tas viss saskaņā ar programmu 2020. gadam. Tas viss nozīmē to, ka e, ir nepieciešams pārskatīt e, šādas finansējums kopš 20. gada. Es vēlos iebilst eh, referentam, kurš saka, ka vajag izveidot Eiropas Savienības nodokli. Monsieur Arnott. Arnott kungs. Arnott kungs tālāk. Šeit ir jautājums par to, kā palielināt budžetu, nepārkāpjot noteikums, kas ir daudzgad finanšu schēma. Bet tas, ko es vēlos šodien izcelt, ir teksts šajā ziņojumā, e, kur rakstīts par dalību valstu divdabīgu pieeju, kas vēlas vairāk e, panākt, bet nedot naudu. Es esmu šokēts, ka jūs kaut ko tādu sakat. Un apvienotā karalistē valdību vada Deivids Kamerons. Tas pats Deivids Kamerons, kurš solīja mums dzelžaini, e, ka viss mainīsies Lisabonas līguma Nu, nu jā, tur ir tā varbūt nebija viņa vaina. Un tā ir Downing Street, kas nesen apsolīja, ka um, viņiem nav nekā kopīga ar um, Britu komercbankas vadītāja atlaišanu. Un tu var, protams, var jau būt, ka tā ir sakritība. Premjerministrs, kurš solīja, ka migrācija samazināsies līdz dažiem desmit tūkstošu uh, gadā, Nu jā, tur es neredzu nekādu attaisnojumu, kāpēc tas nav noticis. Tad mums priekšā ir šis ziņojums, kas uh, apraksta to, kā nu, tērēt vairāk nodokļu maksātāju naudu 2017. gadā, kur tiek palielināti izdevumi daudzas jomās un vienā vietā, kur tiek prasīti samazinājumi. ir e, īstenībā tā, ka tiek prasīt vairāk naudas, lai varētu samazināt efektīvāk līdzekļus. Šeit e, labāk e, paskatīties, kurš tad šeit ir tas liekulīgais. Vai varbūt šoreiz arī tiešām Deivids Kamerons tas ir. Marinesku mums tālāk. Paldies, priekšsēdētāji direcțiilor principale europene pentru bugetul 2017. Paldies! Budžets 2017. gadam ir paredzēts, atbalst, lai atbalstītu darbvietu radīšanu, ekonomisku attīstību. Um, mēs šeit jau runājam par migrantu krīzi, jāmeklē risinājums, lai atrisinātu šo krīzi, bet mēs nedrīkstam apdraudēt citas svarīgas Eiropas Savienības politikas. Aizvien vairāk ir nepieciešams piešķirt finansējumu kohēzijas nolūkiem. Ja mēs ņemam no kohēzijas nostā, ir kļūda. Uh, Mēs nedrīkstam aizmirst par to, ka mums nepieciešama ir ekonomika, kas ir iz, uz izaugsmu vērsta un dinamiska. Um, mēs fokusējamies uz īstermiņa mērķiem, bet apdraudam ilgtermiņa integrācijas mērķus. Ir nepieciešams noregulēt budžetu tā, lai dalībvalsts varētu mm, pieņemt uh, Un 2014-2020 gads ir budžeta ietvers, kas ir orientēts uz dalībvalstīm. Ir nepieciešams finansēt Turcijas un Sīrijas jautājumu, bet 2017. gada budžets pārēdz arī DFS programmas pārskatu un ir jāskatās arī uz pašresursu izmantošanu. Paldies, tālāk Hofmans kundze. Komisārin. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze. Um, šis ir funkcionējuši instruments uh, saistībā ar migrāciju, kurš var palīdzēt apkarot um, migrācijas cēloņus. Un tāpēc nav saprotams, kāpēc šie līdzekļi tagad uh, no, tiek uh, izmantoti robežu apsardzībai. Un uh, man tas nav saprotams. Šiem līdzekļiem ir jānāk no budžeta, un tam jābūt daudzgad finanšu schēmā. Padomē beidzot ir jāatzīst, ka neparedzami notikumi sen jau kļuvuši par realitāti Eiropā. Tad vēl par eh, fondiem Sīrijai un Āfrikai. Mēs joprojām gaidām uz miljardiem no Eiropas galvaspilsētām. Ja dalību valstīm izdosies taisnīgi sadalīt bēgļu kvotas un īstenot savas saistības, tad būs labi, bet e, savādāk ir jāprasa lielāka solidaritāte. Paldies, Holmājers kundze, pusotru minūtu. Komisārs kundze, godātie kolēģi, tik tiešām ir mazliet dīvaini, ka finanšu amatpersonas strādājot dalību valstīs, absolūti šķiet eh, nav dzirdējuši to, ko viņu valstu vadītāji ir lēmuši. Un tad pavisam novēloti, kad valdības eh, vadītāji ir pamanījuši, ka finanšu amatpersonas ir lēmuši kaut ko citu, un tad viņi mēģina kaut ko labot. Nu, es domāju, šis rituāls padomē ir vienreiz jāizbeidz. Mēs redzam, ka esam ļoti dziļā krīzē, un dalību valstīm ir jāiemācās uh, iet pretī vienam otrai, kopīgi risināt problēmas. Un Eiropas budžets nevar eh, tikt eh, koriģēts ik pēc pāris nedēļām tikai tāpēc, ka dalību valstis nevar saprātīgi kārtot lietas. Es ceru, ka kopš Turcijas samita eh, daži jautājumi vismaz ir kļuvuši skaidrāki starp dalību valstīm. Uh, Un varbūt tad beidzot dalību valstis eh, plašāk runās eh, savā starpā. Bet eh, iemaksas ir tikai Āfrikas un Sīrijas fondos tikai knapi 10%, un tas ir kauns īstenībā. Tas jau sen ir nolēmts. Un bēgļu problēmas ir labi zināmas. Komisārs Kunze, es ceru, ka šajās sarunās mēs pavirzīsimies uz priekšu ar dalību valstīm. Nu, mēs jau negribam pārāk daudz, bet nu varbūt tik daudz, lai uh, dalību valsts vismaz darītu to, ko ir su, su, solījuši. Denano kungs, paldies. Priekšsēdē, es gribētu pateikties eh, kolēģim par darbu. Mums šeit ir runa par budžetu instrumentu izmantošanu politikas nolūkiem. Nu, 2016. Gadam, mē, gadā mēs esam plānojuši izmantot um, maksimā mūsu līdzekļus, un tad mums ir dažādas krīzes ekonomiskā, sociālā, terorismu, lauksaimniecības, un šodien gribu teikt, ka mēs nevaram ziedot um, strateģiski svarīgo politiku, kā piemēram atbalstot investīcijas, atbalstot lauksaimniecību. Mēs nevaram to visu ziedot kādu krīžu uh, daudzo vārdā. Uh, un mums ir nepieciešams atrast jaunus resursus. Un tāpēc ar nepacietību gaidu, ar lielu nepacietību, es gaidu komisijas darba rezultātu rezultātus. Komisija teica, ka viņi nedaudz došot kādu skābekli Eiropas eh, ekonomikai. Tālāk. Eh, Ribikungs, paldies priekšsēdētāji. Eh, Starptautiskā sieviešu dienā es vēlos sacīt, ka 2016. gadu budžetu gatavojot mēs jau sieviešu biznesa eņģeļu projektu atbalstījām un uh, cerams, ka šis projekts, eh, kas eh, tiks eh, turpināts tieši uzņēmējdarbībā saistībā ar migrantu uzņemšanu, varētu būt īpaši liela loma. Un cerams, ka 17. gadā šī programma tiks stiprināta un turpināta. Stiprināt un turpināt ir jāsaka arī dalību valstu vadītājiem. Daudzgadu ietvaru programmai līdz pat 2020. gadam uh, būtu pēdējais laiks pāriet no 1% uz 1,1%. Tas nozīmē 0,1% no IKP bēgļu krīzei. Nu, es nedomāju, ka tas ir pārāk daudz prasīts. Un eh, tad dalību valstis varētu izmantot eh, šo naudu, lai eh, investētu tos tur, kur tas visvairāk vajadzīgs. Turcija vien nevarēs atrasināt problēmas. Grieķijā, es domāju, patvērumu meklētāji e, tomēr varētu arī citās valstīs nonākt. Un e, viņi varētu pretendēt uz šiem līdzekļiem. Es pieņemu, ka ne tikai dalību valsts varētu pieteikties, bet arī nevalstiskās organizācijas pieteikties uz šiem līdzekļiem, lai piedāvātu labāko risinājumu. Es domāju, ka mums ir daudz alternatīvas, un to nevajadzētu eh, nostādīt tā, ka viss automātiski notiek tikai vienā veidā. Mums ir nepieciešams opcija. Paldies, eh, Viltkungs. Eh, Es eh, vispirms vēlētos pateikties eh, referentam, manam kolēģim par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Tas ir koncentrēts un man ļoti patika viena tēma, par ko šajā ziņojumā tiek runāts - Turcija. Kā jau komisāri teica, mēs eh, budžeta komitejā īpaši šobrīd pievēršamies tam, lai rastu kādu uh, risinājumu Turcijas problēmai, un es, kā budžeta komitejā strādājuši deputāts, vēlējos pateikt plenārsēdē, ka problēmas ar Turciju ir lielas tieši pamattiesību izpildē, vārda brīvībā, plašsaziņas līdzekļu brīvībā. Un e, Turcija, Turcijā problēma ir daudz. Un e, kā tai palīdzēt, ja mēs to vēlati, vēlamies? Vispirms vajadzētu skaidri varbūt pateikt, ko mēs vēlamies sakārtot migrācijas krīzē. Un, ja vēlamies sakārtot, tad tam ir nepieciešama nauda. Un uzsvars ir jāliek arī uz to, ka situācija ir ārkārtas. Mēs jau esam izgājuši ārpus normālā rāmjiem. Tagad Novakov kungs pusotru minūti. Paldies, prieksēdētājs kundze. Komisārs kundze. Katru gadu parlaments runā par savu, pra, savu budžetu. Ir eh, tādi kolēģi, kuri šeit tikai atkārto tukšas frāzes, bet eh, beidzot ir pienācis laiks eh, paskatīties, atraut acis no statistikas un tikai plikiem cipariem un runāt par to, ko tiešām Eiropai varētu dot tāda pievienotā vērtība kā inovācijas, uh, Es domāju, ka, protams, e, mums ir jāsamaksā tas, kas vēl nav samaksāts par izpildītiem projektiem, ir jābūt arī pašresursiem, bet e, nauda, kas tiek izmantot jauniešu iniciatīvas stiprināšanā, ir vējā izmesta. Runāsim atklāti par atklātu valodu. Uh, Atbalstīsim jaunos uzņēmējus, atbalstīsim dalību valstis tādajādi, lai tās tiešām varētu veiksmīgi iz, īstenot apvārsnes 2020 un citus plānus. Un pēc 20. gada īstenotie kohēzijas politikai ir jābūt skaidrai dalību valstīs jau tagad Ja mēs runājam par budžetu, tad atcerēsimies, ka budžets, kādu mēs to redzam šodien, veidos Eiropu rīt, un tā ir mūsu nākotne. Negresku kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies! Profit însă de ocazie pentru... Es gribētu pateikties par darbu, un es gribētu gribētu arī runāt par grozījumu iesniedzējiem, kas cīnās par um, politiskām interesēm. Es um, neatbalstu tos, kas apšauba kohēzijas politikas jēgu, um, kā arī es uzskatu, ka mums ir jārēģē uz krīzes aicinājumi, ekonomiskā un migrācijas krīze ir jārisina Um, mums ir jāpanāk līdzvērtīga attīstība visos Eiropas reģionos. Mums ir sarežģīta situācija, tomēr Eiropas stabilitāte ir atkarīga no mūsu daudzgad finanses programmas un budžeta stāvokļa. Es esmu pret šiem grozījumiem, kas neatbalsta um, attīstību. Tātad tālāk brīvais mikrofons, Hetman kungs pirmais.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 Mēs e, jau daudz reiz esam runājuši par šo jautājumu, un tomēr mums ir jāuzsver tas, ka ir nepieciešams finansējums, lai mēs tiktu galā arī ar no iepriekšējiem gadiem sakrājušamies problēmām. Uh, Arī e, politiskā situācija skaidri parāda, ka 17. E, gada budžetā mums būs jāturpina risināt un varbūt pat jātiek galā ar vēl lielāku migrantu krīzi kā šobrīd. Tam ir nepieciešama nauda. Un ne tikai tā mēs varam stabilizēt situāciju. Vienlaicīgi mums ir jāstrādā pie migranta integrācijas, pie to bēgļu integrācijas, kurus esam uzņēmuši savos, savās mājās. Un Eiropai ir jāturpina sadarboties arī ar valstīm, kas atrodas ārpus tās robežām migrantu krīzes risināšanā. Marijas kungs, paldies, prieksēdētājs kundze. Šķiet, ka budžetam ir ļoti liela izaicinājuma un bezizmēra tas nav. 17. gadā mēs cīnīsimies ar tiem pašiem pūķiem, ar ko šobrīd - bezdarbs, migrācijas krīze, ekonomiskais pagrimums un Georgievs kundze, griežos pie jūbried, ir 40 tūkstoši bēgļu, kur ir iesprostota Grieķijā. Un eh, līdz gada beigām mēs sagaidām, ka Grieķijā un tālāk netiks eh, pat 150 tūkstoši. Šiem bēgļiem ir jāpalīdz. Grieķija ir viena no nabadzīgākajām Eiropas Savienības valstīm. Tikai 2,5 miljoni cilvēku 2015. gadā ir atvēlēts migrantu krīzes risināšanai, bet naudai ir jānonāk vietējās pašvaldībās, jo tieši vietējās pašvaldības uzņems vislielāko smaguma nastu. Mums situācija ir jāsakārto. Georgievs kundze, tagad vārds jums. Merci, Madame la Présidente. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es, uh, Ļoti augstu vērtēju šajā naktī izskanējušo debatēs, un visi mēs izprotam, cik nozīmīgi, nozīmīgiem izaicinājumiem Eiropai būs jāstājas pretīm. Protams, resursi nav bezizmēra, un mēs varam tos izmantot labāk. Uh, E, šajā nozīmē piekrīt visiem tiem, kuri teica, ka mums jau ir jāsaliek prioritātes, teiksim, konkurēt spēja, ekonomiskā izaugsme, darba vieta stiprināšana un veidošana. Un, protams, šobrīd lielākais izaicinājums arī ir migrantu krīze. Mēs pietiekami labi, gribētu teikt, spējam paredzēt, kur problēmas bāzēsies tuvākajā laikā un eh, veidot eh, to risināšanai atbilstošas instrumentus. Un komisija šobrīd eh, jau sniedz palīdzīgu roku Grieķijai, bet patiesībā mēs jau nevaram zīlēt kafijas biezumos, kas būs nākotnē. Uh, Skaidrs ir viens, pasaule ir kļuvusi daudz trauslāka. Mums eh, ir jārīkojas daudz ātrāk, mums ir jābūt gataviem iestāties par mūsu iedzīvotāju drošību, mums ir jābūt gataviem daudz uzņēmīgāk stāties pretim krīzei. Un eh, vēlējos pateikt vēl ko. Neskatoties to, ka budžeti jau nepietiek visam, budžetā ir jāparedz zinām elastība ātrai atbildēji, ja tāda nepieciešamība radīsies. Otrs. Protams, ka mums e, ir jābūt e, tādiem radošiem savā pieejā naudas tērēšanā. Ja mēs vēlamies e, vienu eiro pap, tā paplašināt uz vairāk kā vienu eiro, tad eh, tas jau nevienmēr izdodās. Mēs vēlamies pa palīdzēt pasaulē, tā tad mēs um, palīdzot eh, pārtikas programmā bēgļu nometnēm iepērkam pienu no mūsu lauksaimniekiem un to novirzam uz šīm bēgļu nometnēm, ar ko tiek padzirdīti bērni. Uh, Un visbeidzot, jā, nauda mums ir nepieciešama, bet galvenais, kas Eiropai šobrīd ir nepieciešams, vienotība. Tāpēc par budžetu runājot, būsim uzmanīgi. Neradīsim nevajadzīgu cīņu un spriedzi starp dažādām grupām. Prieksēdētāji, paldies! Un tagad, eh, Geijer kungs, jūs jau runājāt sešas minūtes, varbūt jūs vēl ko gribējāt piebilst, bet ļoti īslūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums man neuzdeva. Paldies kolēģiem par sacīto. Darbs pie budžeta tikai sākas, bet darbs šodien gan ir jābeidz. Ar labu vakaru! <laughs> Jā, mēs beidzam.